commencer sérieusement là. On a beaucoup de votes. Sāksim, jo mums šodien ir ļoti daudz balsošanas. Ja iebildumu nav, tad mēs pieņemam darba kārtību. Je rappelle. Vēlos atgādināt, ka sanāksme, sanāksme var arī sekot tiešsaistē ir aplikācija e-meeting kas ļauj visiem ITRE un TRAN komitejas deputātiem, kā arī asistentiem, politiskajiem padomdevējiem, uh, arī uh, sekot līdzi mūsu sanāksmes gaitai, un tur ir arī pieejami sanāksmes dokumenti. Uh, Tūkums ir pieejams visās oficiālajās Eiropas Savienības valodās. Paldies tūkiem, saka priekšsēdētāji, kas ir ar mums. Je vous rappelle juste La procedūra. Atgādināšu procedūru. Tātad sāksim ar balsošanu par Eiropas starpsavienojumus mehānismu. Tas ir Marinesku kungas ziņojums, Virkonens kundzes un Pāvela Teličkas ziņojums. Atgādināšu, ka abas komitejas ITRE un transporta komitejas ir vienojušās, ka katru kopīgos mūsu sanāksmi vadīs viens no mūsu komitejas vadītājiem, priekšsēžiem. Līdz ar to es pateicos par izcilo sadarbību, kāda man ir bijusi ar kolēģi Būzeka kungu, kā arī ar referentiem Virkunenes kundzi, Marinesku kungu un Teličkas kungu balsojums par šo ziņojumu. Elektroniskais balsojums notiks divās daļās. Pirmā daļa. Balsosim par CA1 līdz CA17 kompromisiem. Tātad 17. pāns arī tiks iekļauts. Un šo balsojumu vadīšu es. Otrā daļa sāksies ar kompromisu 18 līdz pat gala balsojumam. To vadīs ITRE komitejas priekšsēdētājs Būzeka kungs. Nebūs uh, balsojumu par sarunu sākšanas mandātu. Ziņojums tieši tiks iesniegts uh, plenārsēdē. Un tādējādi arī uh, plenāra sēde varēs lemt par uh, kompetentu uh, komiteju ITRI TRAN, um, lai uzsākt starp institucionālās sarunas. Tālāk arī ITRI komitejas priekšsēdētājs varēs informēt deputātus par to, kā balsojums notiks uh, konkrētā datumā plenāra sēdē. Avant de clôturer, je vais peut-être passer la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 Un tagad pārbaudīsim, vai viss strādā, sākam balsot. Redzēsim, cik daudz ir deputātu vai ir kvorums. Lūdzu, sākam balsot. Ah, les verts, ils ont voté en... Zaļie ir nobalsojuši vairāk, bet es būšu tā, kas uh, izņems kartiņu, es arī nobalsoju. Allez, c'est correct, vous êtes prêts? Esat gatavi? Nu tad uz priekšu. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. 338. Neatvainojiet. Tas atkrīt. Uzreiz otra 2B kompromis, kurš par? Kurš pret? Atturas. Nav skaidrs. Sākam balsot elektroniski. Je ferme le vote. Beidzam balsot. Noraidīts ar vienu balsu pārsvaru. Allez, nous continuons. Turpinām. Trešais kompromiss, kurš par? Kurš pret? Atturas. Nav skaidrs. Balsojam. No, no, no, I don't vote. Je ferme le vote. Beidzam balsot. Jūs neceļat rokas. Līdz ar to tā nav mana atbildība. Tālāk. 446. grozījums. Kurš pār? Kurš pret? atturas, noraidīts. Pārbaudīt vēlaties, jums ir tiesības. Labi, sāk, balsojam elektroniski. Le vote est ouvert. Sākam balsot. Le vote est clos. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais kompromiss. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Pieņemts. Tālāk. Ceturtais. 2A kompromiss. Kurš par? Kurš ir pret? Atturas. Nav skaidrs. Sākam balsot elektroniski. On ferme le vote. Beidzam balsot. Noraidīts. Kurš teica, ka tas bija skaidrs? Tas nebija skaidrs. Labi, turpinām. 556. Eh, grozījums. Kurš pa, par? No, no, no. Attendez, attendez. No. Pagaidiet. No. Nous avons, le, nous avons voté le compromis. Balsojām par kompromisu 4, 2A. Un tas tika noraidīts. Piekrītat. Ja tas tiek noraidīts, tad tie mēs uzreiz. Nē, tas atkrīt. Jums ir taisnība. ETP. Lūdzu, nomierinieties, viss būs labi esam noraidījuši 4-2A. Tā kā tas ir noraidīts, jums ir taisnība. Ir jābalso par 4-2 kompromisu. Labi? Balsojam, kurš par? Kurš pret? Atturas pieņemts. Lūk, tagad varam balsot par 556. grozījumu, kurš ir par. Pret atturas noraidīts. Tagad kompromiss 4, 3, A, kurš par, kurš pret, atturas. Šķiet pieņemts, bet pārbaudām elektroniski sākam balsot 4, 3, A kompromiss. Non. 3A. 3A. 3A. Non. Calmez-vous. Lūdzu, mieru, viss būs labi. On est en train de voter. Tātad mēs balsojam par kompromisu 4.3a. D'accord? Piekrītat? Tagad beidzam balsot. Esiet adopti. Pieņemts. Tagad grozījums 558. Divās daļās. Pirmā daļa. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Noraidīts. Otrā daļa. Kurš par? Pret? Atturas Nav skaidrs. Balsojam elektroniski, sākam balsot otru, par otro daļu 558. grozījumam. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad balsu, balsojam blokām. par trim nākamajiem grozījumiem. Kurš par? Kurš par? Kurš pret? Noraidīts. Piektais kompromiss. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 597. grozījums. Kurš pār? Kurš pret? Atturas. Nav skaidrs. Balsojam. Sākam balsot. Je ferme le vote. Beidzam balsot. Noraidīts. Sastais kompromiss, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tālāk apsvērums 36. Kurš par? Pret. Atturas. Nav skaidrs. Labi, tad nu balsojam elektroniski par 36. apsvērumu. Le vote est clos. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Un tagad 6A kompromiss. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Pieņemts. 6B kompromiss. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 7. kompromiss. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 8. kompromiss. Par pret atturas pieņemts. 638. Tas atkrīts. 648. 648 par pret atturas noraidīts. 898 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Vēlties pārbaudīt, sākam balsot. Sur l'amendement. Par 898. Allez, je ferme le vote. Labi, beidzam balsot. Noraidīts. Turpinām 658 par pret atturas pieņemts. Un tagad devītais kompromiss. Devītais kompromiss. Kurš pār? Pret. Atturas. Pieņemts. 688 par pret atturas noraidīts. 689 par pret atturas pieņemts. Tā izskatās. Gribat pārbaudīt? Labi, pārbaudām. 689. sākam balsot. Je ferme le vote. Beidzot balsot. Jā, tas ir pieņemts. 518. Ceturtā rindiņa. Kurš par? Pret. Atturas. Nav skaidrs. Balsojam elektroniski. 518. Ceturtais ievilkums. Allez, je ferme le vote. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Un tagad 518. piektais ievilkums. Kurš ir par? Pret. Atturas. Pieņemts. Grozījums 721. 721. Kurš par? Pret. Atturas. Šķiet noraidīts, bet pārbaudīsim. Balsojam par 721. Le vote est ouvert. Sākam balsot. Le vote. Beidzam balsot. Noraidīts. Ir maz balsu starpību. Un tagad 744. Eh, Kurš pār? Kurš pret? Atturas. Pieņemts. Pārbaudīsim, sākam balsot. J'ouvre le vote. Je ferme le vote. Beidzam balsot. Pieņemts. 518. Trešais ievilkums. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Noraidīts. Tagad 9, 2B kompromiss. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Gribat pārbaudīt? Labi. Sākam balsot. Kompromiss 92B. Allez, je ferme le vote. Beidzam balsot. Et c'est rejeté. Norādīts. Turpinām ar kompromisu 92A. Kurš par? Kurš pret? atturas. Šķiet pieņems, bet pārbaudīsim. Sākam balsot. Je ferme le Beidzam balsot. Tas ir pieņemts divu balsu starpību. Tālāk 808 grozījums. 808, kurš pār, kurš pret, atturas, noraidīts. 794. pār, pret, atturas, noraidīts. Tālāk kompromiss 10 pār, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss 11, kurš pār, prie, pret, atturas, pieņemts. Tālāk 12. Kurš pār? Pret. Atturas. Pieņemts. Tālāk mutisks grozījums kompromisam 13. Kurš ir pār? Pagaidiet, vai ir kāda eh, iebilduma pret mutisko grozījumu? Nav. Tādā gadījumā balsosim. Balsojām par mutisko grozījumu 13. pantam. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Nav skaidrs. Balsosim elektroniski par šo mutisko grozījumu 13. kompromisam. Sākam balsot. Le vote. Beidzam balsot. Pieņemts. Et donc, l'amendement oral et le compromis 13. Tādējādi mutiskais grozījums un 13. kompromiss ir pieņemti. Tagad balsojam par 876. 876. kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Tālāk. 14. kompromiss te ir mutisks grozījums. Vai ir iebildumi pret mutisko grozījumu? Iebildumu nav. Tādā gadījumā balsosim. Kurš ir pār? Kurš ir pret? Atturas. Tas ir pieņemts. Tālāk. Grozījums 923. 923. Kurš pār? Kurš pret? Atturas. Tas ir noraidīts. Jūs gribat pārbaudīt, labi. Balsojam elektroniski. 923. Sākam balsot. Je ferme le vote. Beidzam balsot. Il est rejeté. Noraidīts. Et nous allons directement. Tālākajam papildus grozījums par 14. kompromisu. Tur ir vairāki grozījumi, kurš ir par, kurš ir pret, kurš atturas. Šķiet noraidīts, bet pārbaudīsim. Sākam balsot.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 Kurš atturas? Šķiet, ka noraidīts. Pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. 971. Vote est ouvert. Le vote est. Beidzam balsot. Noraidīts. 557. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Noraidīts. Tālāk 15. kompromiss, kurš par, kurš pret, kurš atturas pieņemts. 15.2. kompromiss, kurš par, kurš pret, atturas nav skaidrs. Šķiet būs jābalso, sākam balsot. Par 15. kompromisu, 15.2. kompromisu. Je ferme le vote! Beidzam balsot. Tas ir norādīts. Un tagad kompromiss 16. Kurš ir par? Kurš ir pret? Kurš atturas? Tas ir pieņemts. Tālāk balsosim par papildus grozījumiem. 80, 889, 900. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Noraidīts. Pārbaudīsim, labi. Par šiem abiem grozījumiem lūdzu balsojam. Beidzam balsot. Tas ir noraidīts. Un tagad 991. Kurš ir pret mutisko grozījumu? Vai ir kādas iebildes? Nē, pret mutisko grozījumu. Tad eh, Marinesko kungs, balsosim par jūsu grozījumu. Nesatraucieties, es kontrolēju situāciju. 991. Kurš ir par? Kurš ir pret? Kurš atturas? Tas ir noraidīts. Jūs man neusticaties, Marinesko kungs. Labi. Tad, nu, elektroniski balsojam. Je ferme le vote. Beidzam balsot. Piedodiet, Marinais Kūkungs, bet tas ir noraidīts. Tālāk mutiskais grozījums par 17. pāntu vai ir iebildes pret to? Iebilžu nav. Tādā gadījumā balsojam, kurš par, kurš pret, atturas pieņemts. Un tagad uh, nododu stāpēc kociņu 17. kompromisam Buzekungam, lūdzu. Thank you very much, Karim. I was... Jā, paldies, Karim. Lieliski paveikts darbs. Tagad 18. kompromiss par 17. Aicētu par 17. Vispirms 17. Yeah. 17. Well. Alors, mes chers collègues. Collègues. Mes chers collègues, quand vous regardez bien. Collègues. Skatieties, kāda ir procedūra. Un tur ir rakstīts, ka mēs pievienojam vienu mutisko grozījumu 17. kompromisam. Tātad, ja jūs balsojat par mutisko grozījumu, esat arī nobalsojuši par kompromisu, jo tas ir kompromisā iekšā. Un tagad mēs pārējām pie 18. kompromisa. Būzeka kungs no jauna dodu jums vārdu, balsosim par 18. kompromisu. Jā, labi. Mums nav citas iespējas, kā balsot par 18. kompromisu par, pret, atturas, pieņemts.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 Well, Pārbaudam. Jā, dažkārt nepieciešams apstāties. Paldies! Un tagad noslēdzam. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Tālāk 27. kompromiss pār. Pret. Pārbaudam. And I close the vote. Beidzam balsot. Rejected. Reject. Noraidīts. Šoreiz. Tālāk 22 kompromiss par. Nē, atvainojiet. Kompromiss 20. Slīpsvītra 2. Par. Pret. Pārbaudīsim elektroniski. And I close the vote. Beidzam balsot. Norādīts. Tālāk. 1074 pār pret. Aktīvs jāpārbauda. Diemžēl. 1074. Two committees, much more difficult. I close the... Beidzam balsot. Tas ir noraidīts. Tālāk, 28. Eh, kompromiss. Ar mutisko grozījumu. ETP. Vai ir iebildes? Vai ir iebildes vispirms pret šo? Tad ir jāpieceļas. Ja vēlaties izteikt iebildi, nē, par, pret, atturas, pieņemts. 78, 79, 80, 81 kopā. Identiski, kurš par? Nē, atvainojiet, atvainojiet, atvainojiet, labi, labi. Es gaidu. Vai esat gatavi? Visi gatavi. 78 līdz 81, 4 grozījumi par. Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromis 3, 3, 3 apsvērums par pret. Pārbaudam elektroniski. We check compromise 3A. Trešais kompromiss 3A apsvērums. Beidzam balsot. Tas ir noraidīts. Devītais kompromiss 4A apsvērums. Kurš pār? Kurš pret? Arī vēlreiz jāpārbauda. Pārbaudām 4a apsvērumu 9. Beidzam balsot. Noraidīts šoreiz. Tagad arī balsosim par 9. kompromisu 4. apsvērumu. Kurš par? Kurš pret? Pārbaudīsim elektroniski. Izskatās, ka pieņemts. And I close the vote. Beidzam balsot. Accepted. Protams, pieņemts. Tālāk devītais kompromiss. 4a apsvērums jaunais, kurš par pret atturas. Norai, pārbaudīsim. Sākam elektroniski balsot. And I close it. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais kompromiss. 4B apsvērums jaunais, kurš par pret atturas noraidīts. Tālāk 165, kurš par Vēlreiz 165 par pret atturas pieņemts 180 par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski. And I close the vote. Beidzam balsot. Accept. Tas ir pieņemts. Tālāk. 224. grozījums 224. Lūdzu, to atrodiet. Kurš pār? Kurš pret? Atturas. Noraidīts. 233 pār. Pret. Atturas. Pārbaudīsim. 2, 3. 2, 3, 3. And I close Tagad beidzam balsot. Tas ir pieņemts. 239 par pret. Pārbaudīsim vēlreiz. 239. And I close the vote. Beidzam balsot. It's rejected. Tas ir noraidīts. Tālāk 308. 308. In favor. Kurš pār? Kurš ir pret? Pārbaudīsim. And I close it. Beidzam balsot. Noraidīts. Gala balsojums par grozīto uh, ziņojumu. Sākam balsot elektroniski. And I close the vote. Beidzam balsot. Accepted. Ļoti skaidri pieņemts. Apsveicam visus ziņo referentus. Un liels paldies arī priekšsēdētājs kundzei. Bija lieliski ar jums sadarboties. Thank you. Dear friends, I understand that. Draugi, es saprotu, ka balsojums plenārsēdē ir paredzēts 2018. gada decembrī. Lielas paldies par dalību. Un itre deputāti lūdzu ļoti svarīgi Mums ir uzklausīšana. Turpinam darbu 4Q2. Lūdzu, visi dodamies eh, uz 4Q2. No mūsu komitejas desmitos eh, atsākam darbu. Tran komitejā savukārt turpinās balsojums šajā pašā telpā. Atsākam darbu 10.30 šeit. Atsāksim balsošanu 10.30. Mes chers collègues de la Commission Transporta komitejas kolēģi. Nu, ja paraugaties darba kārtībā, tad tur skaidri un gaiši norādīts balsojums pulkstam 10.30. Parce que... Meļsners kundze, jo mūsu tehniķis arī ierodas pulkstam 10.30, un tas ir arī rakstīts jūsu balsošanas sarakstam. Nous restons la Commission Transporta komiteja. Mēs paliekam tajā pašā telpā, bet mēs atsākam balsošanu pulksten 10.30 tehniskiem eslu dēļ. Tas ir ierakstīts jūsu dokumentam.